tam noskatīt izsūtīšanai juridisko lietu komiteju. Esmu saņēmis no S&D, EKR, ALDE, Zaļo, EFDD un ENF grupas eh, pieprasījumus par grozījumiem attiecīgi komiteju un delegāciju sastāvā. Attiecīgie vārdi tiks pievienoti šīs sanāksmes protokolam. Ja neseņemsim nekāda veida iebildumus attiecībā uz šīm kandidatūrām, tad tādā gadījumā attiecīgie kandidāti tiks uzskatīti par apstiprinātiem tālāk.